Uh, Gribētu informēt kolēģus, ka arī pēc balsojuma būs iespēja šeit priekšā, zāles priekšā nobildēties. Te podījuma priekšā visi laipni aicinātu piedalīties. Un būs arī pulkstens sešos tāds atvadu kokteilis. Cerams, ka esat visi saņēmuši uzaicinājumu. Un tur viens otram sirsnīgi teiksim paldies, un īpaši paldies, teiksim, arī sekretariātam par lielisko darbu šai sasaukumā. Tātad pulkstens sešos deputātu salonā G pamatstāvā. Nu, tātad, lūk, sasaukuma noslēguma pieņemšana ar kokteilīšiem. Let me finish. And then, uh, just a second. If we look uh, at... Uh... Un tālāk, ja paraugamies uz to balsojumu apjomu, kas mums šodien vēl paveicam, un arī turpmākajā plenāra sesijā, tad jāsaka, tad tie visi ir bijuši garumu gari trialogi, un šīs komitejas darbs tiešām ir bijis vienkārši neticami labs un efektīvs. Nu, man viens pat sākotnēji nebūtu ticējis, ka mums izdosies izvirzīt cauri tik daudz tiesību aktu šai mūsu atbild, nu, kompetenci jomā. Un tas, protams, ir noticis pateicoties jums visiem un darbiniekiem un sekretariātam. Paldies! Filip, tev kas sakāms? Jā, priekšsēdētāji. Paldies par šo zaicinājumu uz fotografēšanos, bet ņemot vērā, ka mums nav klāt mūsu koordinators, tad mēs parastie deputāti neesam pilnvaroti kļūt tādi redzami. Nu, tāpēc jums būs mūs jāatvaino. Mēs vienkārši neesam šādu autorizāciju un saņēmuši vēl. Nu, labi. Nu, visu cieņu, tāds ir jūsu iekšēji, tāda jūsu iekšēja noteikuma, nu, bet man likās, ka visi deputāti ir vienlīdz svarīgi un nozīmīgi, bet, nu, kā teiksiet? Uh, um, oh, or we can add with Photoshop, you mean? Uh, uh, uh Stalin used more, e-, well, to, to, to more cancel. simple we tools. add on the contrary, yeah. yeah, you know. Okay, so the first one. Un tātad, vispirmām kārtām. ESA pārskats. Eiropas uzraudzības iestādes. Ļoti garš, sarežģīts šeit nosaukums. Un mums ir vajadzīgs vēl viens izmēģinājuma balsojums, jo šobrīd paliekam tikai ekonu formātā. Sākam balsot. Vote, nu tad lūdzu balsojiet vēl, balsojiet kolēģi. Tas ir izmēģinājuma balsājums pagaidām. Strike for the test. Three colleagues. Okay, we close the vote. Beidzam balsot. Nu tātad. Pirmām kārtām tātad tālāk balsosim par šo pārskatu tiešām diezgan brīnumaini, ka mēs saulēcīgi izdev, pabeidzām darbu pie šī dokumenta, un ne tikai pie viena, bet pie visām šīm sadaļām. Apsveicam Pervanšu Beres un Otomāru Karas ar paveikto darbu, lieliski paveikts darbs. Paldies arī Jānu referentiem, un sākam balsot ar personālu balsojumu. The vote is closed. Beidzam balsot. 28 par 1 pret 4 apturējās. Pieņemts. Tālāk. Tie paši abi referenti. Mm, atkal sākam balsot otrā sadaļa. Beidzam balsot pieņemts, 28 par, 5 atturējās. Tālāk, nākamais, sākam balsot. This is the ESRB. ESRP, jeb Eiropas sistēmisko risku valde. Oh, okay. Beidzam balsot 28 par, viens pret četri atturējās, tieši tāds pats vairākums apsveicam. Tālāk pāriem pie nākamā ziņojuma. Un tas ir par investīciju firmām, jeb kompānijām. Referents Markus Ferbers. Tātad vispirms pie piesardzības pie prasī, prasībām sākam balsot personāla balsojums. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems. Vision. Vote is open. Tālāk uzraudzības sadaļa. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems. Apsveicam Markusu Ferberu un visu viņa komandu tieši tāpat. Nu, un tad tālāk sekto obligāciju emisiju un sekto obligāciju publiskā uzraudzība. Pirmā no šīm ir direktīva. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 29 par 4 pret 2 atturējās. Nu, tālāk. Regulūr, regulūr, regulas projekts par riska darījumiem sektu obligāciju veidā. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 29 pār 4 pret 2 atturējās pieņemts. Apsveicam Bertu Luki un viņa saruna vedēju komandu. Tālāk Pola Tanga ziņojums. Informācijas atklāšana attiecībā uz ilgspējīgiem ieguldījumiem. Vēl viens svarīgs dokuments. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. 33 par, 2 atturējās, neviens nav pret. Lieliski apsveicam Polu tevi. So we have, we are unanimously in favor. Nu tātad tiešām tāds vienprātīgs lēmums. Vismaz par šo sadaļu ilgspējīgā finansējumā. Tālāk. Danuta Hibnere. CCP. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 par 3 pret 3 atturējās. Pieņemts. Dānu tā apsveicam. Tālāk vēl viens ļoti nozīmīgs dokuments. Īpaši ņemot vērā pašreizējo kontekstu, un tas ir Svena Gīgolda ziņojums par fiskālis programmu. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 30 pār neviens nebija pret, 4 atturējās. Lieliski. Nu, un tagad mums nāksies kaut kam pārlikt pāri, jo mums šeit ir tāds steidzamības jautājums ar šiem agrīnajiem beziebildumu jautājumiem. Trīs, divi, divi bez iebildēm, ja? Balsojumi. Un tad vēl bloka balsojums. Tātad vispirmām kārtām par pirmo. Tātad um, OTC kontrakti, kas nav CCP ap, um, um, tīrvērtē apstiprināti, tad tas nāk kā sekas pašreizējai datuma maiņai, ņemot vērā iespējamo Brexit datuma nomaiņu. Bloka balsojums. Kas par? pret atturas pieņemts. Otrs bloka balsojums par apsvērumiem par pret atturas pieņemts. Bloka balsojums par apsvērumiem par pret atturas pieņemts. Par tekstu kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot 32 par, neviens nav pret, divi atturējās. Tālāk otrs agrīnais bez iebildēm balsojums. Tas saistīts arī dzen ar datu, kurā brīdī klīringa pienākums iestājas spēkā atsevišķi uz at, attiecībā uz atsevišķiem kontraktu tipiem. Pirmkārtām bloka balsojums par pantiem, par pret atturas pieņemts, tālāk par ievilcēm par blokā par pret atturas pieņemts, tālāk apsvērumu blokā par pret atturas pieņemts. Un balsojums par tekstu kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 32 par, neviens pret, divi atturējās. Pieņemts. Un tālāk burtiski divu minūšu īsa pauzīt pirms pēdējā balsojuma, jo mums šeit mazliet ir jāpārbauda balsošanas saraksts un pēdējie, pēdējās izmaiņas tajā. Divu minūšu pārtraukums.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

Uh, Kolēģi, arī līdz referentu vārdā jūs informēju par šo pēdējo dosjē, kas ir, kas attiec uz kredītu pakalpojumu stiedzējiem, kredītu eh, eh, pircējiem stāvoklis ir sakojošs. Pēc intensīvām sarunām, un mums ir jāņem vērā citu grupu pozīcijas, mēs sagatavojām priekšlikumu, kas ne tikai apsērumos, bet arī pantos iekļautu prasības, bet mēs saprotam, ka atsevišķām grupām vēlēšana periodā tas nav pietiekami. Mums ir jāņem vērā arī tie skaitļi, ko, kur politiskais vairākums nebūtu kvalificēts vairākums trilogam, tāpēc būtu neproduktīvi apdraudēt tekstu, kurš ir izstrādāts tik intensīvi līdz šim koleģiālā veidā, tāpēc mēs piedāvājam atlikt balsojumu uz nākošo nedēļu, ja politiskā situācija to atļaus. Pretējā gadījumā visām grupām ir jāizņemas uz, uz atbildība par to, ka tiks pieņemts nevisai labs likumdošanas teksts un jāņem vērā visas sekas, kas var būt nākošajā parlamentā un ko daudzi var apzināties, tas skar visu politisko grupu nopietnību. Un ja šajā klimatā neviens nevar panākt kompromisu, tad mēs nevaram uzņemties risku, eh, ka sagatavojam sliktu likumdošanas tekstu labāk, lai viņa nav. Mēs atliekam balsojumu, mēs dodam laiku politiskajām grupām diskusijām un redzēsim, vai Nākošajā nedēļā būs nosacījumi balsojumam. Estere, paldies priekšsēdētājs. Tikai vēlos atzīmēt, ka mēs, un pat ja šis dosie ir sarežģīts, un pat ja divi līdzreferenti varēja ņemt vērā maksimāli daudz priekšlikumu, un vēlos arī norādīt, ka pēdējo trīs dienu laikā mēs mēģinājām sakārtot formulējumu, kas bija svarīgs galvenokārt vienai grupai, bet arī vēl dažām citām, un es vēlos pateikties tām politiskām grupām, kurām šis um, formulējums bija svarīgs sadarbībai, kur piekrita, ja, kā, ja jūs piekāpties no savas puses, mēs varam balsot par, bet arī es gribu norādīt no savas puses, ka neraugoties uz atkārtotu uh, piekāpšanos vienai politiskai grupai, mums tomēr eh, lai panāktu reakciju, mums būtu jābalso pret mandātu, un tas Mani vieši jautāja, vai šīs piekāpšanās vēl būs, ja mēs balsosim nākošajā nedēļā. Esmu gatava likt uz balsojumu tekstu, kāds mums ir, bet es vēlos arī pateikties jums, kā līdz referentam, pateikties Aldei, ECR par konstruktīvo pieeju, pateikties CFDD, e kuri pēdējā sanāksmē varbūt ne pa simt procentiem bija apmierināti, bet konstruktīvi un vēlos pateikties goē pār uh, eh, atklāto sarunu uh, un vienu grupu es nenosaucu, tā ir viena īpaša grupa, kura katru reizi grib vairāk un vairāk piekāpšanos sarunās, lai beigās balsot pret. Un šī grupa uzskata, ka ir grupa Eiropas eh, politikas centrālajā vietā un kura vēlas pēc vēlēšanām runāt ar visiem politiskiem spēkiem, bet es to neuzskatu ar pārāk ticamu. Eh, bet visiem pāriem es vēlos pateikties un turpināsim strādāt. Paldies, Ester! Jā, norāda, ka. Ja mēs salīdzinām šo tekstu uh, ar uh, sākotnējo, runājot par patērētā aizsardzību un to, ka mums šobrīd mums ir svarīgi tās, kā ikvienam, kuram organizācijas jautās, ko jūs esat paveikuši, uh, E, tāds varēs norādīt, kurš uzņēmās atbildību par to, ka nav šī situācija uzlabota pašreizajā likumdošanā. Vērner, lūdzu. Jā, tas nozīmē, ka nākamajā sasaukumā noteikumi ir jāpārbauda. Tad, kad ir nobalsojusi plenāra sēde un ir paredzēts tikai gala balsojums, kā tas ir bijis, tad varam sarunas turpināt. Bet, ja balsoties uz komitejas balsojuma iznākumu, e, kvot, eh, kvorums ir astoņas personas, eh, un šādi pasākumi tad iet cauri, un tad vienīgais risinājums ir iet uz plenārsēdu ar šādiem sarežģītiem dosjē. Tas, tā man ir mācība pēc šādas zaļo eh, kustības. Thank you very much, Mr. Luke. Yeah. Lukas kungs protokolam vēlos norādīt, ka es būtu bijis gatavs, respektīvi visi ECR grupa būtu bijusi gatava atbalstīt šo dosjē, jo arī mums šķiet, ka tas ir svarīgs tiesību akts. Bet tagad visu vainu uzvelt zaļajiem nav godīgi, jo jāsaka, ka uh, tas, kā notika šī darbība ar šo tiesību aktu velkot to garumā, un ēnu referentiem bija jāstrādā ar lielu spiedienu, ar tikai vienu ēnu referentu sanāksmu, kurā mēs pat netikām cauri visam, un pat 15 minūtes pirms balsošanas e, cīņa par formulējumu notiek. Manuprāt, ir labi, ka mums ir vairāk laika pārdomām un pārdomāt e, arī to, vai tas, e, par ko tiks lēms, tiešām arī būs pamatoti. Paldies! Yes, thank you. That's also the problem when you work in time constraints. And that... Jā, tieši tāda problēma arī rodas, tad, kad ir laika ierobežojumi. Tāpēc pār, nu, nākamnedēļ mums būs iespēja tad tādā gadījumā. Nu, visām grupām gruntīgi izlasīt grozījumus. Filips. Es saprotu, ka viens no otras te izsakās par grupu, kuram, kurā es esmu priekšādātājs, tāpēc gribu vairākus vārdus arī teikt. Pirmām kārtām par šī dokumenta specifiku neko nezinu, tāpēc saturiski šeit izteikties nevaru. Piekrītu tiem, kas saka, ka parasti. Tad, kad tiek izdarīts dažādas pielaides un kaut kādas piekāpšanās kopējā darījuma meklēšanas nolūkos, tad, protams, katra puse pēc tam pieturas pie savas nostājas. Tam piekrītu. Es šobrīd nezinu, kādas ir šīs diskusijas, kāds ir šo diskusiju raksturs, bet, nu, man katrā ziņā pagātnē parasti ir tā, ka es jau no paša sākuma skaidru un gaišu pasaku, vai tu mani apmierina panākt tā vienošanās vai nē, un tad es, var, tad es saku, jūs varat rēķināties ar manu balsu, un es tā arī rīkojos, un ja ne, tad ne. Es nezinu šai gadījumā, ko ir teicis mūsu referents, es vienkārši dzirdēju to, ko jūs teicāt. Uh, bet referents šobrīd nav klāt, un tāpēc jāsaka, nu, nevaru pārliecināties, nevaru viņam pārveicāt, ko viņš ir teicis, bet ja es domāju, ka, ja kopējais līdzsvars nav pieņemams, nu, tad, nu, tā ir. Savukārt, es saprotu, ka jūs arī esat piekāpušies, lai mēs kaut kādā veidā šo vienēšanos pieņemti, tad, nu, tad tādā gadījumā arī jūsu piekāpšanās protesti tiek līdz ar to anulēta, jums nav jau vairs jāpiekāpes. Tas ir viss, ko varu šajā gadījumā teikt. Nu, bet mana izpratne ir tāda, ka uh, Šobrīd eh, varbūt šis līdzsvars nav atbilstīgi panākts, bet es nevaru specifiskāk neko teikt, jo tiešām šo dokumentu tik labi nepārzinu. Bet esmu līdz aizaucis visu, ko jūs teicāt. Nu ļoti labi. Tad tādā gadījumā Tremosas kungs. Yes, 30 seconds, just to... Pusminūte. Pēdējā nedēļā, pagājušā nedēļā Strasbūrā bija ļoti noderīga referents sanāksme Un es iesniedzu 31 grozījumu, no kuriem 25 tika iekļaut. Tas pats attiecās uz zaļajiem, un šajā gadījumā abi līdz referenti pastrādāja labi. Un ļoti žēl, ka jūsu ainu referents kārtjoreiz nav klāt, un vēlēšanās mums būs jāuzklausa daudz morāles norāžu par jauno politiku, un mēs šobrīd mēs redzam ļoti žā, to, ka e, šajā būt svarīgajā brīdī ēnu referentu nav klāt. Lūdzu, e, morāli lasīt citiem, mēs kā zaļie to nekad nedaram. Paldies! Es saprotu, ka. Uh, Eh, diskusija ir grūti, grūti interpretēt tiem, kuri te kontekstu nepārzina. Mēs diskusiju turpināsim. Un ceturtdien nākošajā nedēļā mums būs iespēja balsot par šo tekstu. Locekļi eh, var, eh, deputāti var tagad nostāties otrajā rindā kopējai bildēji sēdi, beidzam.